Komisija ir paredzējusi eh, eh, šī gada laikā pabeigt eh, skatīt šo jautājumu. Paldies! Äh, Paldies, komisārs kundze! Tagad esam noslēguši diskusijas par šo darba kārtības punktu un balsosim par ziņojumu 12.00. Tagad Noizera kunga ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbību nodrošinot energo pieejamību līdz 2030. gadam. Četras minūtes Noizera kungam. Godātais priekšsēdētāja kungs, cienītā komisārs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Ziņojums par uh, universālu pieju enerģijai 2012. gadā mm, ir ieraudzījis dienas gaismu un īstenībā tas ir pareizais brīdis, jo 2012. gadu ANO pasludināja par atjaunīgo energo avotu gadu. Divi jēdzieni ir ļoti svarīgi man un visiem kolēģiem, kas man palīdzēja ziņojumu izstrādē. Tas notika uh, komitejā. Divi jēdzieni. Pirmais, mēs gribam atjaunīgo enerģiju, otrais, gribam, lai visi varētu piekļūt atjaunīgiem energoavotiem. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties, lai atjaunīgie energoavoti būtu pieejami visiem un lai visi varētu atļauties tos. Uh, Mēs ļoti labi e, sadarbojāmies arī ar e, nevalstiskajām organizācijām, Practical Action, piemēram, no Londonas un Zviedrijas vidas institūtu, kas e, atrodas Stokholmā. Sekretariāts arī mums palīdzēja visiem spēkiem. Kā tad varētu garantēt šo universālo pieeju atjaunīgiem energoavotiem? Nu, daži vārdi precizēšanai. Es gribēju pateikt, ka 1,3 miljārdi cilvēku dzīvo bez elektrības. 2,7 miljārdi apkurina um, savus mitekļus ar biomasu vai uh, citiem improvizētiem kurināmajiem. Daudz no šiem cilvēkiem dzīvo Indijā un Zemsahāras Āfrikā. Piemēram, Kenijā 20% no iedzīvotāji ir piekļuve elektrības tīkliem, bet tikai 5% no lauku iedzīvotājiem. Ja mēs runājam par enerģiju, mēs runājam nevien par uh, elektrību un gāzi, bet arī par iespēju uzsildīt ēdienu, apkurināšanu, bet joprojām uh, enerģijas apgāde nav tūkstošgadus attīstības mērķis, bet bez piekļuves enerģijai tam būs ļoti grūti sasniegta. Tādēļ es izsaku priekšlikumu savā ziņojumā. Uh, No nu, 2015. gada, runājot par tūkstošgads attīstības mērķiem, arī piekļuvēja energoavotiem vajadzētu kļūt par vienu no šiem mērķiem. Skolās, izglītības iestādēs, um, slimnīcās, poliklīnikās ir ļoti grūti kaut ko darīt bez elektrības, apkures un citiem uh, energoavotiem. Biomasas izmantošana, kurinot un eh, taisot ēdienu ļoti bieži noved pie cilvēku nāves šajos nabadzīgajos mitekļos. Ļoti daudzi cilvēki Āfrikā izmanto kokogles, kas, piemēram, ir aizliegtas Eiropā, ņemot vērā klimata mērķus un to, ka tas nodara kaitiem veselībai. Bet joprojām daudz uz to skatās caur pirkstiem un kokogles joprojām tiek ražotas un tirgotas. Tādēļ mēs aktīvi eh, Atzinīgi vērtējam to, ka šo prioritāti par prioritātu uzskata arī komisija un ziņojumā esmu to vēlreiz remuz, rezumējis. Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāparūpējas, lai šie mērķi tiktu īstenot līdz 2030. gadam un attiecīgi tam jāpielāgo savas politiskās vadlīnijas. Komisijai ir jāparūpējas par mazu decentralizētu energoprojektu īstenošanu, lai tas nāktu par labu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam un, protams, arī jāpiešķir tam finansējums. Eiropas investīcija bankai un citām attīstības bankām ir jāparūpēs par mazāku projektu atbalstīšanu, jo līdz šim tas tā nav noticis. Universāla piekļuve enerģijai ir Eh, jāuzsver arī Rio samitā un īstenībā energo apgādēji no 2015. gada ir jākļūst par vienu no tūkstošgads attīstības mērķiem. Sirsnīgs paldies! Daņ. Paldies! Noizera kungam. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmā Basesku kundze. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun... Paldies, <clears throat> priekšsēdētāja kungs. Uh, uz, tad, uh, piekļuvas uzlabošana eh, enerģijai nozīmē eh, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz cilvēkiem, kuri ir trūcīgi. Tas eh, nozīmē, ka pieejai enerģijai vajadzētu kļūt par prioritāti debatēs par nabadzības izkaušanu. Sarežģīta piekļūšana moderniem, ener, modernai energoapgādai rada liels grūtības bērniem un sievietēm. Es atbalstu šī jautājuma iekļaušanu jūnija Rio plus 20 samitā, un es atbalstu spe specifiskā eh, tad, enerģētikas eh, programmas izveidošanu Eiropas Savienības līmenī. Ir jāatbalsta privātās investīcijas, lai būtu labāka pieeja energoapgādai. Es eh, atbalstu ideju par eh, fi finansējumu projektiem atjaunīgajiem eh, energoresursiem, piemēram, Rumānijā zaļās enerģijas eh, tad, ražotāji ieguldīs 300 miljonus. Paldies, Basesku kundze, tagad Koreida Kampus kungs. Dobrīgāts, jo prezidents. Paldies, priekšsēdētājkungs. kungs. Es vēlos eh, skaidri uh, teikt, eh, ka uh, pieeja energoapgādē ir jākļūst par Eiropas mērķi. Tas nav tikai Eiropas mērķis, tas ir globāls mērķis. Nav šaubu, ka uh, risinās uh, fantastisks uh, tehnoloģisks progress atjaunīgo enerģijas resursu jomā. Un pirms 20 gadiem nebūtu iespējams iedomāties, ka mēs tik tālu mm, nokļūsim. Es domāju, ka ir, ir ļoti svarīgi noteikt skaidrs mērķis saistībā ar energo atjaunīgajiem resursiem. Subsahāras reģions. E, to ietekmē biogāzes izmantošana. Tas ir vienīgais pieejamais e, dagvielas resurs, un tas ir jāmaina. Mums ir jāņem vērā arī Jautājums par atjaunīgajiem resursiem saistībā ar ekonomisko krīzi un attiecībā uz atomenerģiju mēs atbalstām komisijas pasākums, kas ir veikti. Paldies, Korejas de Kampas kungam. Tagad Lāmsdorf kungs, lūdzu. Děkuji, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāji. Nesen piedalījos diskusijās par Eiropas Savienības un ASV enerģētikas politiku. Es jums varu sacīt, ka amerikāņi rīkojas daudz labāk nekā Eiropas Savienība, jo viņi ir labi pārdomājuši savu darbības plānu un tas tiek īstenots. Mēs tā nerīkojamies. Mums Eiropas Savienībā visvairāk ir nepieciešama energoavotu daudzveidība, diversifikācija. Mums jāraugās uz alternatīvas enerģijas avotu iespēju, piemēram, ģen, tas varētu būt saistīts ar ģenētisku manipulāciju ar baktērijām, no tās varētu iegūt enerģiju. Um, amerikāņi pat labam mm, šādi rīkojas, mēģinot izmantot dīzeļa ražošanas uh, iespējas. Mums te ir jānodrošina starpsavienojumi un uzglabāšanas iespējas. Paldies. Paldies Ransdorfa kungam, tagad Paškas kungs. Pán predsedajúci, e, vážená pani. Paldies priekšsēdētājiem. Paškas kungam no mikrofona. Paldies Noizera kungam. Viņš atbalsta nelielus decentralizētus projektus e, enerģijas apgādēji mazatīstības valstīs. Tas ir interesanti, taču Eiropas Savienībai nav pietiekoši liela iespēja šādas projekts īstenot. Neskatoties uz to, Eiropas Savienība varētu būt globāli šāda veida projekta e, iesācēji, iesaistot, e, attīstīt tās un uh, tagad aktīvi, aktīvās valstis. Šāda veida projekti varētu izmantot, palīdzēt, uh, izmantot, sniedzot palīdzību jaunatīstības valstīm daudz uh, labākā veidā. Paldies, Mēsavus kungs, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. A fejlődő országok körében... Paldies, priekšsēdētāji. jaunatīstības valsts cīnās uh, um, ar problēmu, ka tām nav um, enerģētika, enerģiju pieejama. Es domāju, ka um, attīstības problēmu ziņā šī, um, šis aspekts nav bijis īpaši izcelts. Enerģijas pieejamība ir eh, pamat eh, priekšnoteikums valsts attīstībai, bet tieši jaunatīstības valstīm eh, tas pieejams vismiz, vismazāk. Mājokļi tērē daudz līdzekļu sliktas kvalitātes enerģijai, bet citu enerģijas avotu nav un. Tāpēc mums būtu jāatbalsta jaunās tehnoloģijas, tīrā enerģija. Mums ir jāiz, jāizskata iespējas, kā šo enerģiju piegādāt jaunatīstības valstīm. Tāpēc mums būtu jāstrādā pie globāla fona, kas varētu atbalstīt šādus cilvēkus, veicināt investīcijas ciņā pret nabadzību. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos līdz 2030. gadam visiem būtu pieejama enerģija. Paldies! Paldies! Tikau kundze! Vielen Dank! Pe plan mondial, în jur de... Paldies! 84% no eh, pasaules iedzīvotājiem dzīvo lauka apvidos un viņiem nav pieejas elektrībai. Vairāk par 1,4 miljonu cilvēku iet bojā eh, dūmu ielpošanas dēļ šādos apstākļos. 3% no globālajām investīcijām enerģijas infrastruktūrās līdz 2030. gadam varētu virzīt modernu ilgspējību enerģētikas attīstību. Es domāju, ka līdz 2015. gadam visiem būtu jābūt vispārēji enerģijai pieejamai. Un Eiropas Savienībai ir jācīnās pret enerģijas nepieejamību. Paldies! Paldies Tikau kundzei un Flašiko Beno būs pēdējā, kas runās šajā procedūrā. Lūdzu. Ďakujem, pán predsedajúci. Prístup k službám. Paldies, priekšsēdētāji pieeja modernai enerģijai ir priekšnoteikums ilgspējīgai attīstībai un nabadzības izskaušanai. Bez šādas pieejams, pieejamības cilvēki ir nolemti dzīvē nabadzībai un uh, cilvēku necienīgos apstākļos. Ir īstenotas privātas investīcijas, lai nodrošinātu pieejamību enerģijai, taču ir nedaudz attīstības valstu kuras ir mm, piedzīvojuši progresu šai ziņā. Finanšu atbalsts eh, šim mērķim ir bijis sniecīgs, tāpēc ir jāsekmē privātā iesaiste šai ziņā. Eiropas Savienības enerģētikas instruments ir vienīgais fonds, kas tiks izveidots tieši ar mērķi, lai nodrošinātu investīcijas, lai uh, cīnoties pret enerģijas nepieejamību. Taču nepastāv garantijas, ka šis instruments pastāvēs ar vien arī nākotnē. Tas parāds politisku gribu un arī finansiālu apņemšanos, lai Eiropas Savienība arī turpmāk, nodro, turpmāk nodrošinātu vispār enerģijas pieejamību. Komisioni. Paldies, tagad došu vārdu komisārai Georgievai, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Cienījamie parlamenta deputāti, komisija ļoti atbalsta Noizera eh, kunga ziņojumu Mēs eh, tiešām saprotam šo problēmu. Mēs esam apņēmušies eh, garantēt, ka eh, šī vispārējā enerģijas pie, pieeja līdz 2000 gadam šis mērķis tiek sasniegts un atjaunīgie energoresursi tie tiek izmantots šo mērķu sasniegšanā. Mēs saprotam, kāda ir lielā loma, kāda ir enerģijai attīstības veicināšanā. Tas ir ļoti svarīgs eh, faktors, eh, eh, lai varētu tikt sasniegt izglītības pakalpojumu, lai tiktu panākt ekonomiskā izaugsme. Un, protams, ir skaidrs, ka tas arī samazina gaisa piesārņojumu un risku, kādu rada gaisa piesārņojumu sabiedrības veselībai. Ziņojuma rekomendācijas ir pilnībā sas saskaņots ar uh, komisijas nodomiem, kā piemēram darba kārtību izmaiņām, kur tiek atzīta uh, unikālā Roma, loma, kāda ir enerģijai uh, attīstības jomā. Mēs Eh, piedalāmies, eh, atbalstām eh, ANO iniciatīvas un ir darba grupa augsta līmeņa panelī, tātad ANO, ko ir izveidojis Banki Mūns. Un šīs darba grupas mērķis ir izveidot apstākļus, tātad, lai tiktu risināts lielākās problēmas saistībā ar klimata izmaiņu mazināšanu. Un tas, jebkurā gadījumā, uh, palīdzēs sasniegt šos mēģus. Komisijai ir bijusi ļoti spēcīga un aktīva loma uh, šajās uh, pirmajās diskusijās, un mēs, Eiropas Savienība, tikam uzskatīta par vienu no vadošajiem spēlētājiem, lai šī iniciatīva tiktu um, veiksmīgi realizēta. Protams, ka de, tas ir tāpēc, ka mēs esam liels donors pasaulē, 60% no sadarbības finansējuma nāk no Eiropas Savienības. Un mūsu balss dēļ šajās uh, eh, finanšu institūcijās, kā piemēram kādreizajā Pasaules bankas uh, darbinieku vidū, tieši tāpēc uh, tika sasniegt šie atjaunīgās enerģijas pirmie mērķi, kas tika uzstādīti. Bet mēs esam arī vienīgais valstu bloks, kuras jau ir apņēmušās sasniegt enerģo, energoefektivitātes mērķus. Uh, Mums ir Rio plus 20, eh, eh, kas ir uh, unikāla iespēja. Tā mēs varēsim nākt klājā ar jaunām iniciatīvām, un esmu droša, uh, ka būs uh, veidi, kā šī joma, uh, kur varēs uh, īstenot mūsu apņemšanos. Mēs esam tiešām arī apņēmušies uh, īstenot tiesību aktus Uh, lai iznotu šajā ziņojumā nosprostos mērķus. Un mēs atzīstam, cik liela loma ir uh, lēmumu decentralizēšanā, lai, uh, lai nabadzīgi cilvēki uh, piekļūtu energoapgādē. Esmu ceļojuši vēl nabadzīgām valstīm, piemēram, Nigērijā. Un, protams, ka mums uh, ir mm, jāīsteno šiem enerģijas jomā nosprosie mērķi. Ir jābūt pieejai ūdenim, ir ļoti svarīgi, lai būtu šī ūdens uzglabāšanas kapacitāte, ir vajadzīgi vairāki mērķi, kas ir jāsniedz virzoties uz decentralizētu lēmumu pieņemšanu. Attiecībā uz vispārīgu uh, enerģijas eh, pieeju tā nav, uh, tā nav paredzēta līdz 20. gadam, bet uh, ir jāuzsver. Uh, Tātad mums ir jārīkojas praktiski, lai šie energoapgādes uh, pakalpojumi tiktu īstenot līdz 20. gadam. Mēs strādājam eh, pie mehānismiem, ar kur palīdzību attīstības valstis eh, iesaistītos schēmā, ar kuras palīdzību tā saņemt nepieciešamo tehnisko palīdzību, lai <clears throat> attīstītu paši savas energoefektivitātes stratēģijas. Tur ir nepieciešama īsta apņemšanās no partneru valstu puses, un tādā veidā būs apstākļi, uh, kādā eh, tiks piesaistīts pri, eh, tās privātās investīcijas. Eh, komisija uzskata, ka mēs varam apkopot šos rezultātus. Es ļoti pateicos parlamentam par atbalstu un komitejai, kura vienmēr ir paudus atbalstu mūsu darbam. Paldies! Vielen Dank, Frau Kommissarin. Paldies! Tagad esam apspriedušies par šo darba kārtības punktu, par kuru balsosim 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Olas Šmita ziņojums par uh, gada nodokļu pārskatu. Lūdzu, 4 minūtes referentam. Tack så mycket, herr talman, fru kommissionär. Det var med stor ödmjukhet jag tog mig an upp...